Um, gāja bojām. Um, varbūt mēs um, varam arī viņiem uh, veltīt šo klusuma brīdi. Jā, paldies. Protams, ka mēs to arī darīsim. Paldies par jūsu norādi. Mēs jūs atbalstīsim. Un tagad darba kārtība. Simpson kungs, tomēr vēl lūdzu. Vai Man vajag tehniķa palīdzību, jo man mašīna numurā 176 nedarbojas. Jā, mēs nosūtīsim tehniķi. Tātad. 18. janvāra 2012. gada sēdes protokols ir izdalīts, vai ir kādas piezīmes par šo protokolu? 18. janvāra protokols nē, piezīmi nav, līdz ar to protokols ir pieņemts rakstveida paziņojums 001 slīpsvītra um, 2001 iesniedz Kadek un citi par aļģu izplatīšanās uh, apkarošanu. Ir iesniegts, ir parakstīts un saskaņot ar 123. reglamenta punktu, punktu tiks nosūtīts saņēmējam tāpat kā šodien piedāvātie teksti. Kādeka kungs tagad var uzstāties vienu minūti. Lūdzu. Priekšstādātāja kungs, dargie kolēģi, es neapšaubu to, ka komisija ņems vērā šo rakstveida dokumentu un izstrādās kopēju uh, stratēģiju cīņai. Tās, ka visas mūsu piekrastas mums ir nepieciešama um, kopēja stratēģija, lai apkarotu uh, aļģu izplatīšanos. Uh, Paldies visiem, kas ir parakstījuši šo dokumentu. Un uh, jau četras plenārsēdes es tiek atbalstīt šeit un šeit <clears throat> Strasbūrā mums klājas ļoti labi. Katrā gadījumā es gribu pateikties un pateikties īpaši tiem, kas uh, palīdzēja man sastādīt šo dokumentu - Olēničak no sociāldemokrātiem, Tremopolos kungu no zaļajiem un Zanonī kungu no liberāļiem. Paldies, paldies visiem, dārgie kolēģi! Komplimenti! Jā, paldies! Paldies! Un rakstiskais paziņojums 0041 slīps ir 2011, ko iesniedzis ir. Ā, es atvainojos, 0037 2011, ko iesniedzis Danelī kungs par salām un.